Bene, allora cominciamo i lavori del... Labi, atsāksim komitejas darbu. 21. darba kārtības punkts. Pāris in informatīvu jautājumu par koordinātoru sanāksmes nolēmto. 6. septembrī politiskās grupas sniegs deputātu vārdus, kas piedalīsies delegācijā īrijam izpētes dienām 2013. gadā delegācijām uzklausīšanām 2014. gadā un iespējams arī sniegs valstu parlamentu idejas šajā sakarā. Turklāt eh, publiskās uzklausīšanas eh, programma tika pieņemta ceļa kartē 2050. Kas attiecas uz eh, kompetencēm datu aizsardzības jomā, būs brīfings par inovācijām attiecībā uz ASV un Eiropu būs dosie, kas attiecas uz Brazīliju, uz tehnoloģisko sadarbību. Nu, lūk, divos vārdos tie lēmumi, kas tika pieņemti koordinātoru sanāksmē vakar vakarā. Kas attiecas uz mūsu darbas kārtību šo pēcpusdienu? Pirmais punkts. Nekas til jau Kundzei bija jāprezentē pārskats par uh, delegācijas vizīti Brazīlijā, taču viņa nevar ierasties. Līdz ar to viņa visiem locekļiem ir nosūtījusi šo pārskatu. Tātad ar ēpasta starpniecību. Līdz ar to 21. darbkārtības punkts ir izrunāts. Vēl ir trīs punkti darba kārtībā - 22., 23. un 24 Un šajos punktos mēs uzklausīsim komisiju. Būs trīs uzstāšanās, un pēc tam Un tātad var dot vārdu komisijas pasāvim, lai izteiktu uz pēdējo frekvenču spektra programmas 4G licencēšanas procedūru. Paldies, priekšsēdēs kundze, sveicināti! klātesošie, paldies par šo iespēju stāstīt parlamentā par šo radiofrekvenču spektra programmas licencēšanas procedūru. Un tad mēs koncentrējamies uz 4G mobilajām tehnoloģijām šajā jautājumā. Šīs tehnoloģijas un tieši LTE tehnoloģijas, kas ļoti bieži tiek attiecināts uz 4G vai 4. paudzi, tās tiek atzītas parlamenta atzinumā radiofrekvenču politikas programmām, kā veidi, kā nodrošināt augsta, uh, augsta ātruma bezvadu interneta pakalpojumus. Kad mēs runājam par šīm radiofrekvencēm un lietojumu, tad šādai mēs varētu vismaz daļai risināt uh, to problēmu, kas rodas ar uh, datu pārvaduma kapacitāti, bet būs arī citi innovatīvi pakalpojumu, kas nāks par labu cilvēkiem. Un līdz ar to februārī padomē mēs fokusējāmies uz šīm frekvences vajadzībām platjoslas tīklam. Pamatelementi un tie, uz kuriem lika uzsvaru parlaments, bija izstrādāt 1200 MHz frekvenci, kas tad arī attiektos uz šo bezvadu platjoslas tīklu. Un tad mēs varētu veikt um, arī uzlabojumus, um, atsaucoties uz mūsu mandātu politikas programmā un attiecīgā laika termiņā mēs arī ziņot par to parlamentu, parlamentam. Koncentrējoties uz um, uh, platjoslas bezvadu pakāpojumiem, mēs varam teikt, ka ir programmā saistības, kas attiecas uz harmonizētu frekvenču spektru. Un tas vispirms jau par radiofrekvencēm. Tehniski tās ir tikušas jau harmonizētas un ratificētas, lai tiktu izmantotas visā Eiropas Savienībā bezvadu platjoslas pakalpojumiem. Dalībvalstiem līdz 2012. gada beigām ir saistības veikta licencēšanu šo frekvenču izmantojumā. Es apsolīju, ka nerunāšu pārāk te tehniski, lai gan arī no pagājušā gada debatēm jau bija skaidrs, ka parlaments ļoti labi spējīgi saprast visas nianses, taču ir vairākas, um, ir četras uh, plaķoslas, no kurām viena, piemēram, 2,6 herci. Un uh, šī tehniskā harmonizēšana starp četriem veidiem ir aizņēmusi visnotējogu laiku. Un tagad ir nepieciešams nodrošināt licencēšanu, lai operatori tiešām arī varētu nodrošināt šos pakalpojumus. Un um, jau ir 870 uh, MHz spektrs nodrošināts. Kas attiecas uz pašreizējo situāciju dalībvalstīs, um, ir atsevišķas um, saistības attiecībā uz 800 MHz joslu, kas ļoti bieži ir arī saukta par digitālo frekvenci. Un um, televīzijas pārraidēs, um, televīzijas apreiz gadījumā pārējot no analogo uz digitālo um, pārēju, tad tas, uh, šis, tieši šī frekvence arī tika izmantota. Un kas tad tieši, kā, kā tam tad tieši vajadzētu izskatīties? Uh, tieši no politiskā viedokļa un piešķirot tam politisko nozīmi, uh, parlaments nolēma, kad tieši tas stāsies spēkā, un tad arī mēs varam runāt par šo programmu, politisko programmu. Janvārī nākamgad ir tātad nepieciešams noslēgt licencēšanas procesu arī 800 MHz jo, e, frekvencei, lai varētu izmantot šo frekvenci platjoslas um, Um, bezvadu pakalpojumiem. Es varu arī pastāstīt nedaudz uh, par šo frekvenci, taču vispirms uh, runājot par kopumu visām šīm joslām un frekvencēm un um, runājot par to, kā tiks izmantots 300 MHz spektrs um, mobiliem pakalpojumiem. Ir situācijas dalībvalstīs, uh, kur par spīti tam, ka jau tehniskie lēmumi bija pirms laba laika jāpieņem, ir visnotaļ cieši eh, laika grafiks attiecībā uz saistību izpildīšanu. Un turklāt ir arī vairākas problēmas saistībā ar digitālo televīziju pārēj no analogās televīzijas, kas dažām dalībvalstīm sagādā problēmas. Un tas eh, ir daļa no tā visa procesa, kas pašlaik norisinās dalībvalstīs. valstīs. Vispirms jau, kā es teicu, informācija, kas attiecas uz tām joslām, kas jau ir harmonizētas un saskaņotas. Mēs saprotam, ka vairums dalību valstu transponējot šīs prasības um, ir um, ievērojušas um, šīs, šos nosacījumus un cik mēs varam spriest, tad adaptācija pielāgojot šīs 800 eh, un 900 eh, hercu joslas, eh, mēs varam saprast, ka tas ir ceļš un process, kas jau virzās uz priekšu un kurā ticis arī iesaistīts parlaments. Un tas ir ceļš uz modernākam un inovatīvākam tehnoloģijām. Taču joprojām ir situācijas, kurās ir dalībvalstis, kuras nav licencējušas šos gadījumus. Piemēram, 2,6 GHz josla. Uh, ir viens piemērs. Tikai daļa no dalībvalstīm puse ir īstenojusi, pabeigusi šo procesu. Ir vairākas dalībvalstis, kuras aktīvi piedalās um, licencēšanas procesām. Dažos gadījumos var runāt par publiskajiem iepirkumiem, taču ir vairākas dalībvalstis, kuras neievēro termiņus, kas noteikti šogad. Un tas ir ļoti būtiski, jo šī josla pēc tam ir saistīta ar operātoru starpniecību un ar tehnologu starpniecību. Uh, Tas ir kaut kas tāds, kas ļoti, ļoti labi strādā ar šo 800 MHz joslu. Un tas ir tikai tādēļ nodrošinātu, lai šīs e, joslas tiktu labi saistītas, jo ļoti bieži tās ir saistītas tehnoloģisku iemeslu dēļ. Un e, abas šīs joslas ir nepieciešams padarīt pieejamas operatoriem pēc iespējas ātrāk, lai mēs varētu nodrošināt to, ka 4G pakalpojumi tiek padarīti pieejami visām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Kas attiecas uz 800 MHz joslu pašu par sevi, tā jau ir licencēta septi, septiņās dalībvalstīs. Ir arī attīstība, kas attiecas uz licencēšanu vēl citās septiņās dalībvalstīs, taču, diemžēl, arī tajā gadījumā Dažkārt tas ir salīdzinoši lēni. Mēs zinām, ka vēl trīs citas dalībvalstis plāno licencēšanas procedūras īstenot nākamgad, tātad 2013. gadā, taču tas mums atstāja vēl vismaz septiņas dalībvalstis, kuras vēl neko skaidri nav norādījušas, kā tieši viņas grasās izpildīt šīs saistības un kāda ir pašreizējā situācija. No otras puses, runājot par rādījus frekvenču spektra programmu, ir bijis, ir tiesis atzīts, ka tas dažās dalībvalstīs radīs problēmas. Sevišķi tajās valstīs, kurās bija jānodrošina navigācijas sistēmas ārpus um, Eiropas Savienības, vai tā būtu Krievija, Ukraina vai Baltkrievija. Un dažkārt tas ir ticis uh, palēnināts, un šis, šī pārēja ir tikusi palēnāta. Tomēr um, šogad pārunas starp um, dalībvalstīm un Krieviju un Ukrainu tikušas veiktas, un um, tas ir atrisināts. Līdz ar to mēs varam redzēt, ka vairs nav šķēršļu šajā jautājumā. Tomēr ir arī bažas par to, kas attiecas uz uh, televīzijas saikni ar citām valstīm. Ja mēs zinām, ka būs atkāpes, atkāpju prasības no vairākām valstīm. Divas dalībvalstis jau ir pieprasījušas atkāpes, tās ir norādījušas to tādu iemeslu dēļ, kuras tās ir paskaidrojušas, tās nevarēs sniegt licences sākot no nākamā gada janvāra. 1. janvāra ir citas dalībvalstis, kas ir norādījušas militārus iemeslus militāru lietojumu, un tās nepieteiksies šim megahertz mandātam, un līdz ar to tas arī saistās ar šo radiofrekvenču spektru programmas attiecīgo pantu. Mums bija komitejā diskusijas ar dalībvalstīm, kurā mēs skaidrojam atkāpju procesu un aicinājām dalībvalstis skaidri un ātri norādīt to, ja tās nebūs spējīgas pildīt šīs saistības līdz gada beigām. Vēl viens būtisks aspekts eh, licencēšanas eh, problemātikai priekšsēdētais kundze ir tāds, ka mums ir jā, jāmudina dalībvalstis eh, nodrošināt šo procesu caurskatāmi Un lai arī būtu tāds daudzjoslu iepirkums, e, kā to varētu saukt, lai būtu pēc iespējas e, lielāka drošība operatoriem, un lai arī nebūtu mākslīga inflācija licenču cenām, kas, protams, ir ļoti būtiski, jo operatoriem ir jāzina, kas, kā viņi varēs investēt, jo viņiem ir jāveic ļoti apjomīgas investīcijas tīklos, lai varētu nodrošināt šos pakalpojumus. Tātad daudzjoslu iepirkums Daudz, daudz, daudzos līdzsolis eh, ir ļoti būtiskas. Un pat ja dalībās zina, ka būs eh, kāda aizkavēšanās, piemēram, tad eh, vislabākā praksa ir tāda, ka tiek nodrošināta licence jau tagad, lai operatori varētu uzsākt pārveides procesu tīklos. Lēmums, kas jau ticis pieņemts vienā valstī, kas jau ir pabeigusi 800 MHz joslas licencēšanu, lai arī, um, lai arī ir zināms, ka vēl šis process netiks pabeigts līdz janvārim. Un visbeidzot, um, var teikt, ka gan licenšu izveidošana 800 vai 900 eh, spektram, vai arī eh, citu veidu licenšu padarīšana pieejamam, to, to pieejamība tirgu ir tāda, ka eh, tas noskaidro tās saistības, kuras tiek uzliktas operatoriem. Mēs esam atsaukušies uz šo procedūru tādā veidā, ka dalībvalstīm ir saistības nodrošināt to, ka operatoriem, kam jau ir licences, viņi var piedāvāt jaunus inovatīvus 4G pakalpojumus, un viņiem tas ir jānodrošina tas, lai nebūtu konkurētspējas problēmas mazākiem operatoriem vai operatoriem, kas vēlētos iekļūt no, no jauna tirgu. Ir arī papildu spektrs, kas var kļūt pieejams, un tajā gadījumā ir jānodrošina iespēja jaunajiem mazajiem operatoriem būt konkurētspējīgiem tirgu. Līdz ar to mēs mudinām dalībvalstis uz divpusējām diskusijām, lai būtu kombinēta pieeja un lai dalībvalstis arī varētu pielāgot šo sistēmu attiecīgajām vajadzībām. Vai nu valstu iestādes nodrošina tā saucamās National Roaming Obligations, valstu pakalpojumu saistības, vai arī ir iespēja jau, tā, jau pastāvošam operatoram, lai nodrošinātu šos eh, pakalpojumus jau pastāvošā tīklā kādu noteiktu laiku. Ir iespēja arī nostādīt tādu kā griestus, kas nodrošinātu to, kam tas spektrs, kas ir pieejams, ir sadalīts pēc iespējas eh, vienlīdzīgākā veidā, lai varētu atļaut pēc iespējas vairāk operatoriem strādāt ar šo spektru un nodrošinātu šo platjoslas pakalpojumu. Un būtu veselīga konkurence. Tātad šie ir tie jautājumi, ar kuriem mēs esam, par kuriem mēs esam runājuši. Mēs aicinām dalībvalstis strādāt individuāli, lai nodrošinātu to, ka liberalizācija un licencēšanas process norisinātos pēc iespējas uh, plūstošāk un bez problēmām, lai tas balstītos uz uh, veselīgu konkurenci un lai cenas būtu izdevīgas gan patērētājiem, gan ekonomiskai izaugsmai. Paldies par uzmanību. Grazie per l'intervento, la parola. Paldies. Nākamā runātā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Tikā kundze. Es gribēju pateikties par eh, to, ka tika organizētas debates, un eh, tāpat eh, gribēju pateikties viesiem, viesim par to, ka viņš ir ieradies komitejā. Žēl, ka zālē nav pārāk daudz kolēģu varbūt mēs varētu rudenī organizēt tādu mini uzklausīšanu, piemēram, uz divām stundām, kur eh, pamatīgi iztaujāt eh, dažādus ekspertus, komisiju, pārstāvis no eh, regulātoru iestādēm dalību valstīs, lai mēs varētu apmainīties ar paraugu praksi un diskutēt par tām problēmām, kas pastāv dalību valstīs. Ir dalību valstis, kas cīnās ar lielām problēmām, tās nav varējušas īstenot īstenot tirgus pasākumus un nav um, arī ievērojušas termiņu. Tām, tās nevarēs uh, visu izpildīt līdz 2013. gada 1. janvārim. Kolēģi, varbūt jūs varētu mums sniegt vairāk detaļu par uh, dalībvalstu viesabonēšanu, par nacionālo viesabonēšanu un tāpat runājot arī par pārklājumu Dalība valstīs situācija ir atšķirīga, piemēram, Vācijā. Ir saistības, lai pārklājums būtu arī, piemēram, lauku reģionos. Un pēc tam operatori, tātad, ja viņi sākumā, ja jauna operatora gribēja ienākt tirgu, viņiem no sākumā vajadzēja piedāvāt pārklājumu, piemēram, lauku reģionos, un tikai tad viņi varēja uh, piedāvāt savus pakalpojumus pilsētās. Un tas garantē, ka arī cilvēki lauku reģionos var izmantot augstas kvalitātes sakaru pakalpojumus. Tālāk nacionālā viesabonēšana. Jūs teicāt, ka jaunie operatori var iesniegt jau tirgu esošajam operatoram prasību, lai e, varētu izmantot viņa rīcībā esošo frekvenci uz zinām laiku. Cik ilgus laika posms šeit ir domāts? Mums tas būtu patiešām svarīgi. Paldies! Și o a treia întrebare, ce credeți că ar trebui să facă statele membre? Es atvainojos vēl viens jautājums, ko varētu darīt dalību valstis? vai eh, precīzāk, kā mēs varētu palīdzēt dalību valstīm, lai varētu panākt ātrāku frekvenču liberalizāciju. Paldies tikau kundzei. Ja nav vairs neviena cita deputāta, kas vēlētos izteikties, tādēļ došu uzreiz vārdu komisijas pārstāvam, lai viņš varētu atbildēt. Thank you, chairman. Paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies tikau kundzei. Jā, atbildot uz jautājumiem par viesabonēšanu. Tās tiesa nacionālo viesabonēšanu uzskata par mehānismu, lai jaunie operatori arī varētu piedāvāt savus pakalpojumus tirgu, bet eh, ņemot vērā arī vietējā tirgus prasības tās ir šīs pārklājuma saistības. Regulējums ir tāds, ka mēs ļoti detalizēti nenosakām dalību valstīm, kā tām vajadzētu rīkoties, lai sasniegtu šos politikas mērķus. Nē, mēs drīzāk piedāvājam tādu kā kārkasu, ko pašas dalību valsts var apaudzēt ar miesu, lemjot, eh, kas būs visizdevīgāk tieši ņemot vērā valstī valdošos apstākļus ir lielas dalība valstis, kurās, piemēram, varbūt darbojas kādi četri operatori un mazas dalība valstis, kurās ir trīs operatori. Situācija šeit būs ļoti atšķirīga un, protams, ņemot vērā šos piemērus, ir vēl virkni citu individuālu gadījumu. Ir gadījies arī tā, ka pirms jaunais spektrs bija pieejams, uh, bija arī citi operatori, bet nebija vairs brīvu vietu 900 MHz spektrā, un tādēļ e, bija paredzēts jaunas licences, piemēram, 1800 e, MHz spektram vai e, GHz spektram. Un LTE, kā arī 4G uh, eh, pakalpojumi bija jātīsta, tie bija jauna veida pakalpojumi, un lai varētu piedāvāt pakalpojumus uh, klientiem, bija nepieciešams jauns frekvenču spektrs. Dalību valstu viesabonēšana varētu ietekmēt, eh, tātad varētu lūgt jau darbojušos operātoru, eh, izsniegt licenci jaunākajam eh, operātoram, kas nesen ienāca tirgū, lai tas arī nomaļākos reģionos varētu izmantot tīkla pārklājumu. Jāsaka, ka nevis likumdošana ņēma vērā jauno mazo operatoru vajadzības un prasības, un tas ir saistīts ar līguma saistībām. Vācija īstenībā ir labs piemērs, jo, lai varētu garantēt, ka spektrs tiktu izmantots, lai arī, piemēram, visām svarīgākajām sabiedrības grupām būtu piekļuva sakariem, lai sakars varētu izmantot arī cilvēku lauku reģionos, kur bija slikts pārklājums, īstenībā šeit viss notika otrādāk. Pirmām salīdzinājumā ar GSM frekvenci, tātad no sākuma tika ieviest sakari un nodrošināts pārklājums eh, lauku reģionos, kur dzīvo mazāk cilvēku, un pēc tam šie operatori varēja mm, piedāvāt pakalpojumus arī pilsētās, urbānajā vidē. Es domāju, ka tas norāda uz pietiekami lielu rīcības brīvību dalību valstīm. Protams, ir arī vispārīgie noteikumi, un mēs saprotam, ka mēs nevaram jauniem operatoriem piedāvāt tādu čeko blanko, kur viņi var ierakstīt, ko viņi vēlas. Nē, viņiem arī ir jāievēro saistības, un viņiem vienā brīdī ir jāpiedāvā pakalpojumi patstāvīgā veidā. Es nevaru jums nosaukt konkrētu laiku posmu, bet Tas ir, ehm, to var izvērtēt ņemot vērā katras eh, dalībvalsts apstākļus. Ja mēs runājam par spektru augšējiem griestiem, mēs esam uh, konstatējuši vairākas paraugu prakses iespējas, bet, protams, eh, katra dalība valsts ir jāvērtē atsevišķi. Ja ir jau trīs lieli operatori, kas darbojas tirgū, ir jāparūpējas, lai nevienam no operatoriem nebūtu vairāk par 20 MHz no spektra. Varbūt viņiem ir licence raidīt 900 eh, MHz spektrā, un mēs esam konsultējušies ar dalību valstīm un teicām, ka vajadzētu noteikt maksimālos griestus, tātad 20 MHz. Un ja mēs izvērtējam to informāciju, ko mums ir snieguši eksperti, ņemot vērā šos, šo spektru izmantošanu, operatori jebkurā gadījumā varēs piedāvāt pietiekami kvalitatīvus un ātrus sakarus. Protams, var izmantot arī 100 vai 200 eh, MHz spektru un joslu, bet Nekur jau nav noteikts, ka tiem ir jābūt 20 MHz, tas ir tikai ieteikums un e, vienmēr ir jāņem vērā katras valsts īpatnības. Dažas dalību valstis e, teica, ka varbūt nevajadzētu noteikt augšējos griestus, e, jo situācija tirgu to nepieprasa. Un E, ir iespējams ieviest cita veida saistības, piemēram, pārklājuma saistības, e, ja ir vairāki konkurējoši tīkli, e, nosakot to, cik lielu iedzīvotāju daļu un cik liels teritorijas apkalpo viens operators. Paldies! Es ceru, ka atbildēju uz jūsu interesējušiem jautājumiem. Paldies par sniegto atbildi. Paldies, ka esat ieradies pie mums. Līdz ar to esam izskatījuši 22. darba kārtības punktu un varam ķerties pie 23. Sempre 2012 nel contesto dell'agenda digitale. Prego. 2012. gada decembra pasaules konferences par starptautiskajām telekomunikācijām saistībā ar digitalizācijas programmu došu vārdu komisijas pārstāvim. Paldies! Es eh, gribu jums eh, stāstīt eh, par Vikit likumdošanas aktu, kā mēs to saucam komisijā. Un, protams, ir vēl daudz neskaidrību, bet ceram, ka laika gaitā tās izkliedēsim. Apmēram desmit minūšu laikā es gribu jūs iepazīstināt ar šī dokumenta fonu, kādēļ tas tika izstrādāts un kādu pozīciju ir ieņēmuši Eiropas partneri. Gribēju teikt, ka tas jau nav nekas jauns, un pasaule telekomunikāciju pakalpojumus ir regulējusi jau krietnu brīdi, un ir starptautiskā telekomunikācija regula, kas tika pieņemta jau 1988. gadā. Tagad šo dokumentu pārskata iesaistītās puses, kas piedalīsies konferencē. Šajā attēlā jūs varat redzēt, kāds ir mērķis, tā tad ir jānosaka galvenie principi, kas ir jāievēro uh, pārvaldei un arī operatoriem piedāvājot pakalpojumus. Es pie tā vēlreiz atgriezīšos vēlāk. Kādēļ ir jāorganizē šāda konferenci? Jūs varat iepazīties ar dažādām pozīcijām. Es, piemēram, esmu izvēlējies neitrālu pozīciju, lai ilustrētu to, ko mēs domājam, bet Kas ir pats svarīgākais? Telekomunikācija joma, protams, ir mainījusies krietni kopš 1988. gada, kādreiz bija valstu monopola, un tagad īstenībā privātais sektors nosaka noteikums tirgū. Cilvēki daudz biežāk runā pa mobilo telefonu nekā pa parasto telefonu, pārraida datus, tik daudz vairs nerunā pa telefonu, un tādēļ mēs sapratām, ka kaut kas ir jādara lietas labā un ir jāpārskata spēkā esošās normas. Protams, nav jau tā, ka kāds, kādam iešāvas prātā ar šī ideja, ko tad man īsti darīt un ko vēl paveikt līdz 2012. gada beigām. Uh, un mēs esam uh, domājuši par dažādiem risinājumiem, un 2008. gadā mēs sapratām, ka beidzot ir pienācis īstais brīdis rīkot konferenci un pārskatīt spēkā esošo regulējumu. Protams, tā ir tikai daļa no kopīgās procedūras, un mēs esam redzējuši tādus preses paziņojumus, presē rakstus, uh, apdraudējums internetam un tā tālāk norisinās ārkārtīgi daudz kaismīgu diskusiju. Mēs cenšamies sekot uh, šo diskusiju norisei un vēlamies arī sabiedrību informēt par uh, saviem plāniem. Protams, ir uh, Jāsaprot, eh, ka eh, šis nav tāds eh, vienots no konteksta izrauts regulējums. Mēs esam šeit pieminējuši arī citu regulējumu. Varbūt, ka daudz no jums nezin puse no šīm regulām. Tiek tagad apspriestas, tā tad ir ICAN, interneta fórums un ļoti daudz līdzīgu mm, tematu, kas saistīti tieši ar telekomunikācijām. Kas piedalās šajās debatēs? Protams, es saprotu, ka jūs diez vai varat uz ekrāna izlasīt, kas tur rakstīts, bet jūs varēsiet iepazīties ar ši, šo prezentāciju arī rakstiskā veidā uz papīra. Tātad eh, pirmām kārtām dalību valstis, un mēs runājam nevis tikai par eh, Eiropas Savienības dalību valstīm, bet par visām valstīm, kas ir parakstījušas ITU. Es gribēju teikt, ka ir atšķirība starp uh, valstīm, kas ir uh, iestājušās starptautisko telekomunikāciju organizācijām valstīm. Uh, kas tajā nedarbojas. Protams, ir arī citi interesanti, tie, kas darbojas nozarē, viņi var eh, izteikt priekšlikumus un, protams, eh, viņiem ir cits skatījums uz daudzām lietām. Mēs esam eh, uzklausījuši arī pilsonisko sabiedrību, domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi. Eiropas Savienības dalību valstis arī ir parakstījuši ITU un Eiropas Savienība tiek pārstāvēta kā viena vienota grupa, un, protams, Eiropas Savienības dalība valsts pietiekam aktīvi piedalās debatēs. Jūs dzirdējāt par uh, WCIT uh, sagatavošanu un uh, bija ļoti uh, daudz eh, dažādu fórumu. Visās Eiropas Savienības dalību valstīs ir dažādas grupas, kas strādā pie šī jautājuma, jo mums ir vairāk simt dažādu priekšlikumu, tad jau viens uh, cilvēks vai viena organizācija ar to visu nevar tik galā. Un es gribēju teikt, ka jau tagad šis uh, viss jautājums ir pietiekami piņķerīgs. Un ITU spēlē arī savu lomu kā sekretariāts, bet prie, dalību valsts var izteikt priekšlikumus. Un Ir sagatavošanas grupa, kas gatavo konferenci, gatavoti tiek arī darba dokumenti, kuru katru brīdi darbs noslēgsies un ir arī dažādas reģionālās grupas, gan no Eiropas, gan no citiem kontinentiem, un ir arī individuālie locekļi, kas izsakās konferencē. Protams, visas atziņas, visi dokumenti tiks apkopoti, un divas nedēļas pirms konferences eh, mēs saņemsim vēl daudz jaunu dokumentu, jo tātad galējais iesniegšanas termiņš ir divas nedēļas pirms pašas konferences un es domāju, ka mūs noteikti sagaida vairāk pārsteigumu pirms konferences norises. Par kādiem jautājumiem mēs konkrēti runājam? Es šeit nerunāju tādā juridiskā valodā, bet uh, mēģināju to padarīt saprotamāku, lai deputāti uh, varētu labāk iepazīties ar jautājumiem, kas tiks apspriest konferencē. Tātad viesabonēšana, aplikšana ar nodokļiem, krāpšanās, um, datu pārraides caurskatāmība, galvenie principi par uh, ekonomiku, tātad kurš par ko īsti maksā un kā mēs varam uh, telekomunikācijas padarīt par ienesīgu biznesu, tālāk arī uh, pārraides datu pārraides pārvaldība, nezinu īsti no kurienes tas nāks, kiberdrošība, kā arī cīņa pret mēstulēm. Tie ir jautājumi, par kuriem noteikti konferencē tiks runāts. Mums ir bijušas arī diskusijas uh, Eiropas Savienībā, un mēs esam arī uh, sarunājušies ar citām valstīm, piemēram, ar Turciju un Krieviju. Mēs, es gribēju teikt, ka man ir tik interesanti runāt uzreiz pēc pīrsa, kas uh, runāju šeit par tādu 60 vai 80 lapušu dokumentu, kur ir ļoti daudz detalizētas informācijas. Manā rīcībā šeit ir tikai 14 lapus, tātad uh, mūsu darbs varbūt nebija tik smags kā pīrsam, bet mēs to gribējām saglabāt, pie, mēs gribam saglabāt pēc iespējas augstāku līmeņu principus. Mēs gribam, lai rezultāts arī būtu neitrāls gan no tehnoloģiskā, gan no tirgus viedokļa raugoties. Uh, un bieži vien mēs pieņemam uh, lēmumus, un tehnoloģijas attīstība īstenībā apsteidz to derīgumu termiņu. Tātad mums jāparūpēs par tādu dokumentu, kas ņems vērā tehnoloģisko evolūciju un izturēs laika pārbaudījumu līgumā ir jāņem vērā arī uh, dalībvalstu suverenitāte, Es eh, kā piemēru esmu minējis, eh, ka piemēram Eiropas Savienība jau nav pret eh, drošu telekomunikācijas sistēmu. Un dalība valsts saka, bet vai tad ir nepieciešams, lai ANO mums norādītu, ka telekomunikācijām, telo, telefonu sakariem jānodrošina, jātiek, jānotiek drošā veidā. Uh, Es gribēju teikt, ka mēs eh, īsti tagad nevaram pateikt jā vai nē, vai eh, runāt tā ļoti konkrēti. Interneta izmantošana, protams, ir ļoti svarīgs mūsdienu dzīves aspekts, bet mēs gribējām, lai līgums ir pietiekami koncentrēts un lai tas nebūtu pārāk absurds. Un vēl es saprotu, ka tas ir svarīgi tieši Eiropas Savienībai un to atbalsta dalību valsts un komisija. Uh, pēc konferences mēs negribam atgriezties Eiropā un pēc tam atkal vest sarunas atkārtoti par visu likumdošanas paketi. Nē, mēs gribam, lai tā netiktu aiztikt. Mēs negribam, lai tā tiktu aiztikta. Protams, jārunā arī par iespējamiem riskiem ja mēs runājam par galveniem principiem, risks ir tāds, eh, ka mēs varbūt neizstrādāsim pietiekam labu priekšlikumu, mums ir jā, jāparūpējas par šādu scenāriju neiespējamību, un, protams, ir arī daudz iespēju, ka būs tādas normas, tās ir spēkā tādas normas, kas ierobežos interneta lietošanu, lietotāju brīvību, būs, piemēram, tādas tehnoloģijas, kas vienā brīdī varētu apstādināt inovāciju. Tīkla neutralitāte, es ceru, ka man nevajag to sīkāk paskaidrot, tas ir ārkārtīgi svarīgs princips. Domāju, ka tas ir uh, mūsu priekšlikuma galvenais bauslis, un vēl es arī minēju, ka sarunu laikā. Uh, Bieži vien mēs strādājam ar tādu dokumentu tekstu, kas e, varbūt nav tāds pilnīgi konkrēts un, e, piemēram, viena valsts to interpretē tā un cita to interpretē savādāk un saka, tas uz mums īsti neatiecas. Līdz ar to mēs uzskatām, ka tāds teksts, e, kas var pieļaut dažādas interpretācijas, ir viens no iespējamiem riskiem. Tādēļ ir jābūt vienotai homogēnai teksta in interpretācijā. Ja jūs to nedarīsiet, protams, ir iespējama fragmentizācija. Un tad uh, beigās šis dokuments uh, rezultēsies vairākos uh, atsevišķos dokumentos, vairākās regulējuma daļās, kas beigās nekalpos galvenajam mērķim. Uh, Protams, 2012. gadā Eiropas Savienība izstās krietni savādāk nekā 1988. gadā, un, protams, ir pieņemts arī ļoti daudz jaunas likumdošanas. Un, protams, es saprotu, ka šo likumdošanas aktu, pie kura strādājam, ietekmēs arī tās debats, kas norisinās tieši šoreiz. Un Eiropas Savienībai ir jābūt aktīvākai šajā darbā. Uh, gribu teikt, ka mēs esam daļa tikai no eh, lielas komandas, eh, gan Eiropas Savienības dalībvalsts komisija, un mums ir jāsadarbojas arī ar globāliem partneriem. Savu lomu uz pasaules skatos mēs vēlamies spēlēt kā spēcīgs aktieris. Ko tas nozīmē Eiropas Savienībai? Vairākās parlamenta pieņemtajās rezolūcijās ir norādīts, ka Eiropas Savienībai ir jārunā unisonā un arī jārīkojas plecu pie pleca. Protams, Eiropas Savienībai šeit ir īpaša loma, mēs neesam parakstījuši līgumu un, ja ir nepieciešams, mēs izsakāmies, bet dalību valstis īstenībā Eh, piedalās konferencē, un, protams, tas dažreiz var būt sarežģīti, ja katra dalība valsts izsakās. E, LESD līguma 218. pantā ir noteikts, ka ir eh, jāļauj eh, komisijai izteikties par eh, tiem jautājumiem, ja ir skārta Eiropas Savienības likumdošana. Mēs tagad gatavojam priekšlikumu, ko piedāvāt izskatīšanai padomē, bet par to vēl ļoti daudz nevar pateikt. Es nevaru jums stāstīt par šī priekšlikuma saturu. Un Eiropas Savienība pie tā strādā, lai varētu pārliecināties, ka mums ir savu pozīcija un ka mēs būtu pietiekami apbruņoti decembra mēnesī. Un, protams, mums jau ļoti ātri ir jāiesaistās debatēs ar visiem interesantiem iesaistītajām pusēm, ar reģioniem, ar nozares pārstāvjiem NVO, lai varētu uh, parūpēties, ka visi saprot, ko mēs īsti vēlamies panākt, tad, kad process būs noslēdzies. Tādēļ mēs arī ātri sagatavojam savu sarunvēšanas komandu, lai mēs varētu darboties pēc iespējas naskā. Gan mums ir viena komanda, kas darbojas Dubajā, viena Briselē, un mēs eh, patiešām gribam panākt eh, visiem apmierināšu rezultātu un izvairīties no iespējamiem riskiem. Uh, Priekšsēdētājs kundze, tā bija pirmā prezentācija, ilgāk nerunāšu, tagad uh, tā bija tāda, tas bija tāds visai vispusīgs pārskats, un uh, pēc tam labprāt atbildēšu uz jautājumiem. Liels paldies! Dodu vārdu Hībners kundzei. Dziękuję bardzo. Liels paldies! Decembra konferencē, kā saprotu, eh, tagad eh, iekļaus visas jūsu pieminētās tēmas. Jūs prezentējāt visai plašu paredzēto darbības eh, loku un ka visās šajās aktivitātēs arī komiteja ir ieinteresēta. Bet Šis ir globāls fórums, un sakiet, kāda bija galvenā doma no decem, eh, decembra konferencē? Jūs runājat par ļoti daudzām dažādām tēmām - par piekļuvi jaunām tehnoloģijām, par likumīgumu, bet sakiet tad, eh, kādi ir īsti. Uh, secinājumi pēc konferences? Kādas bija galvenās tēmas? Vai jūs koncentrējāties uz kādām pamatdomām? Vai jūs apmainījāties ar informāciju par piekļuvu tehnoloģijām un citiem jautājumiem? Es labprāt dzirdētu arī, vai jūsuprāt tiesību aktus visi interpretē vienādā veidā. Paldies! Um, Nākamā runātāja Maseiku Koviča kundze, liels paldies priekšsēdētāji, paldies komisijas pārstāvim pār prezentāciju. Tēma tiešām ļoti svarīga, jo telekomunikācijas mēs neredzam. Internets nav redzams, bet tas ir vissvarīgākais instruments nākotnes izaugsmēji un attīstībai. Tāpēc es ceru, ka septembrī vai iespējams vēlāk mums atkal būs iespēja šādā veidā tikties, diskutēt un uzklausīt prezentācijas par šo tēmu. Es ceru, ka jūs varētu mums atsūtīt eh, savu prezentāciju papildinošus materiālus, jo ir tiešām grūti saprast visus aspektus, bet uh, esmu pārliecināta, ka ir svarīgi mūsu apzināšanās līmeni celt, jo galu galā mēs atstāsim ietekmi šajā jomā, šajā nozarē. Šī ir visnetveramākā eh, joma Eiropā. Uh, Un es esmu tādēļ pārliecināta, ka mums visiem par to jāuzzina vairāk. Mums ir nepieciešamas zināšanas, gana daudz zināšanu, lai mēs spētu adekvāti diskutēt un atrast savienībai labākos risinājumus, kas derēs gan Eiropas Savienībai, gan katrai tās dalību valstī. Pretējā gadījumā, ko īsti redzam, Te nav runa eh, vairs par kompetenciju eh, globālā jomā, ja mēs visu to nezinām, bet jāatceras, ka konkurence notiek tieši tādā veidā. Paldies! Andrstatīras eh, kundze. Paldies, priekšsēdētāji! decembra diskusiju aptvērums būs visai plašs, bet jāatzinas, ka Tas ir ļoti svarīgs eh, jautājums kādai sabiedrības eh, daļai, kas ir izslēgta no starptautiskās telekomunikācijas savienības. Tā ir pilsoniskā sabiedrība, kas nespēs piedalīties augsto tās dalības maksas dēļ, kā arī tādēļ, ka trūks piekļuvas eh, sagatavošanās dokumentiem un nav iespējas pie, iesaistīties sagatavošanās procesā pirms decembra. Sakiet, lūdzu, komisija, vai jūs plānojat rīkoties, lai iesaistītu pilsoniskos sabiedrību nākotnes diskusijās eh, un ITU vairāk. Kā komisijas prāt vajadzētu atrisināt šo problēmu? Paldies. Grāci. Paldies. Labi. Vārds. Eh, tagad komisijas pārstāvjiem jums iespēja atbildēt. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, pirmais un pēdējais jautājums bija par procesu un par iesaistīšanos. Tās ir svarīgas tēmas, kuras eh, neatspogļo gana labi līdz šim. Tas jau notiek pēdējo divu, trīs gadu laikā. Izskan eh, priekšlikumi, daži nopietnāki, daži mazāk nopietni, daži skaidrāk, daži miglaināki, bet šobrīd uh, turpinās diskusijas par procesa ITU caurskatāmību, un tas ir eh, ļoti nopietnas diskusijas. Eiropa ir spēcīgi aicinājusi ITU sekretariātu caurskatāmību uh, garantēt, un tēt šie dokumenti ir uh, publiski pieejami. Jāatzīst gan, ka uh, citas valstis pasaulē nav, neatbalsta caurskatāmību tik ļoti kā Eiropas Savienība, bet šo cīņu mm, turpināsim uh, vest un centīsimies pārliecināties, kā galvenie dokumenti ir pieejami visiem visā pasaulē. Tālāk par partneru iesaistīšanos. Es jums norādīju, ka komisija gribētu vairāk strādāt ar citiem partneriem, bet ar to nav gana. Pilnībā piekrīt. Es neesmu pārliecināts, cik uh, Eh, nes, eh, cik situācija ir necaurskatām. Ja skatos uz dalībnieku skaitu, uz to, cik organizācijas bija klāt Ženēvā, tad jāatzīst, ka to bija visai daudz, kā tas nav bijis citās eh, diskusijās. Visām delegācijām bija piekļuva dokumentiem. Lai arī mēs atbalstām lielu caurskatāmību, praktiski runājot, jāatzīst, ka cilvēkiem ir iespēja piekļūt visiem šiem dokumentiem caur dalību dažādās organizācijās, kam ir piekļuva tiem. Un eh, gatavojoties konferencei decembrī ar jums, ar parlamentu, ar iesaistītajām pusēm, mēs eh, konsultējamies un jūs aicināt atgriezties šeit septembrī, varbūt oktobrī. Mēs labprāt to darīt. Iespējams, arī eh, citā kontekstā, piemēram, organizējot noklausīšanos. Ja jums šķiet, ka tas ir nepieciešams, mēs labprāt uzņemsimies šo pienākumu un labprāt padalīsimies ar mūsu zināšanām The, uh, so is, uh, position, uh, well Un uh, tās ir nostāja, ko esam ņēmuši vērā. Pilnībā piekrītu jums arī, ka pilsoniskā sabiedrība būtu jāiesaista. Un esam jau ar viņiem uh, apspriežies, un daudzi pārstāvji arī labi zin, pārzin šīs tēmas un ir iepazinušies ar uh, Uh, publiskiem dokumentiem, piemēram, par internetu sabiedrību, uh, kur ir iespējams uh, gūt nojausmu par to, kādas diskusijas notiek. Nākamais, ko gribu uzsvērt, ka vēl ne par ko nav ticis izlemts līdz galam. Es centos jums tikai mm, dot priekšskatījumu, kādi priekšlikumi ir izteikti. Daži no tiem nopietnāk kā citi, bet, protams, ka mm, šie jautājumi ir jāizskata tālāk, ja kādi priekšlikumi tiks izdiskutēti, tie tiks apspriesti konferencē. Bet pagaidām vēl gala secinājumu nav. Daži priekšlikumi ir ļoti plaši, tajos runā par ļoti skaistiem principiem, kas eh, nav zināms, ko nozīmē praksē. Eh, no otras puses, eh, ja raugāmies uz detaļām, dažas no tām nav pareizas, citas nav savietojamas ar tiesību aktiem. Un nu, tā kā jāatzīst, ka priešlikumi ir ļoti dažādi. Uh, Eh, bet visus priekšlikumus plānojam publiskot, un tas ļaus arī mums ar jums tālāk apspriest plānotās diskusijas arī detalizētāk. Bet process nav tāds kā dubult. Eh, uh, CIT, kur bija divus gadus gatavošanās, tad notika tehniskās pārbaudas, pēc tam priekšlikumi tika izteikti. Mēs paredzām, ka priekšlikumi varētu turpināt tikt izteikti pat divas, trīs nedēļas pirms konferences, un delegācijām ar to būs jātiek galā. Šīs varētu būt viens no grūtākajām pārnām, kurās jebkad esmu bijis iesaistīts, tādēļ, ka trūkst konsekvences gatavojoties konferencei. Bet ir ļoti svarīgi, lai gan eh, gatavojoties konferencei, gan pašas konferences laikā eh, notiktu laba informācijas apmaiņa un lai eh, pamatot konferences mēs pēc tam nenonāktu lielu pārsteigumu priekšā. Paldies. Labi, paldies. Paldies par atbildēm. Un tagad pāriesim pie 24. darba kārtības punkta Uh, pēdējais ziņojums, pēdējā uzstāšanās par topošo kiberdrošības tiesību aktu paketi. Arī šeit runa tātad par informāciju tehnoloģijām. Uzklausīsim Kalvara kungu, kas pārstāv Eiropas komisiju. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, labdien! Ehm, eh, pārstāvu komisiju un gribu jums pastāstīt, eh, kā attīstās Eiropas kiberdrošības stratēģiju. Manam kolēģim bija paredzēts šeit uzstāties, bet, diemžēl, viņš nevarēja ierasties, un tāpēc šopēcpusdien viņu aizstāšu es. Pirmkārt, uzskatu, ka viss ir viensprāts, ka kiberdrošība ir jāgarantē. Jūs esat lasījuši par eh, presē, par lieliem uzbrukumiem internetā, privātumam, eh, privātiem datiem, tiek apdraudēta arī ekonomika caur to. Tas notiek paralēli sabiedrībai arvien vairāk izmantojot internetu apzināmies, ka mēs varētu Eiropā panākt daudz lielāku izaugsmi, ja internetu um, izmantotu plašāk, ja lietotāji vairāk uzticētos uh, internetam un nebažītos par drošuma apdraudējumu. Uh, tas ietekmē gan uh, valstis, uh, gan uh, kopienas un sabiedriskajai sabiedrībai ir par to, uh, šīs problēmas ir jārisina. Jāceras, ka e, internetam robežu nav. Mēs nevaram sēdēt tikai mūsu Eiropas saliņā. Mums ir jāsadarbojas un, e, ar citiem un jāraugās arī, kas notiek ārpus Eiropas Savienības. Tādēļ kiberdrošības stratēģija ir ļoti plašs un ietilpīgs uh, uzdevums. To veic uh, komisija ar komisāri Krūzu. Uh, DigiConnect uh, Eh, un DG Connect un um, ārējās darbības uh, dienas ir šie trīs dienesti, kas aktīvi iesaistās kiberdrošības stratēģijas iestrādē. Gribu norādīt, kas ir galvenie kiberdrošības stratēģijas mērķi. Tas ir garantēt drošu, uzticamu digitālo vidi, kurā tiek īs, ievērotas sabiedrības pamatiesības un pamatbrīvības, un e, kas ir trīs galvenajos virzienos. Pirmkārt, cenšoties uzlabot e, drošumu, informācijas uh, un uh, saziņas uh, sistēmās un aplikācijās. Turklāt ir nepieciešams novērst un apkarot noziedzību, kibernoziedzību. Ir aplēses, ka kibernoziegumi sasniedz narkotiku tirzniecības uh, E, apjoms attiecībā uz iesaistīto naudas apjomu globālā līmenī. Nākamais aspekts, ko atcerēties, ir, ka nedzīvojam uz savas, mums vajag plašu koordinētu pieeju visā pasaulē, cīnoties pret uh, kibernoziedzību. E, šai uzdevumā mums jāiestājas arī partneri ārpus Eiropas Savienības. Tagad uh, saraksts ar galvenajām darbībām, kuras gribam iekļaut kiberdrošības stratēģijā. Pirmkārt, ir jāpārliecinās, ka dalību valstīm ir kapacitāte aizsargāt savus tīklus, infrastruktūru, lietotājus, pilsoņus, kas spējam reaģēt nevien valstu līmenī, bet konsekventā līm, veidā arī visā Eiropas Savienībā. Un ja ir pārkāpumi, kas ir ietekmē vairāk kā vienu valsti, ka būtu iespējams aizsargāt vairākas Eiropas Savienības valstis kopumā. Neaizmirsīsim, ka informācija un komunikācija tehnoloģijas un internets spēlē lielu lomu nevien e, uzņēmumu darbības garantēšanā, bet arī radot jaunus uzņēmumus. Līdz ar to te ir iekšējā tirgus dimensija. Mēs gribētu izmantot mums dotās iespējas Uh, Eiropas uzņēmumiem piedāvāt ne tikai drošas IKT, bet arī uh, drošības risinājumu variantus. Uh, tālāk par lietotāju dimensiju ir jāpārliecinās, ka noziedzība nepastāv, bet ja noziegums tomēr ir paveikts, ir jāraugās, kā iespējams mīkstināt tās sēkas, kā garantēt, uh, tie, ka tiesības sargājošās iestādes spēj reaģēt uz šādiem uh, Eh, uzbrukumiem. Jautājums ir, kā eh, garantēt eh, kibernoziegumu izmeklēšanu pareizā, adekvātā veidā. Daudz ko varam kibernoziedzības jomā paveikt, sākot strādāt ar lietotājiem. Mums ir jākoncentrējas uz individu, izglītošanu, uz uzņēmumu izglītošanu, lai visi apzinātos un zinātu, kā sevi aizsargāt, kā strādāt internetā, kā mazināt riskus un, un kā var droši izmantot internetā dotās priekšrocības. Eh, te, ātrā tehnoloģija attīstība, daži to uzlūko kā pastāvīgu sacensību, ir pastāvīgi jaunas tehnoloģijas, kas ir jāiemācās izmantot. Un visu to darot, mums ir jāraugās, kā stāties pretī iespējamiem ļaunprātīgiem izmantotājiem un uzbrucējiem. Priekš tā ir jāiegulda izpētē, un jāraugās, kā varam labāk integrēt eh, pētniecības pūliņus un sa savietot tos ar sabiedrības vajadzībām. Protams, jāpiemina arī kiberdrošības starptautiskā dimensija. Ar eh, saviem partneriem mēs plānojam apspriest uh, jautājumus, kas nav valstu interesēs vien, bet kas ir plašāks intereses jautājumi. Te mums ir jāparaugās, kā iespējams novērst uzbrukumus, kas nāk no valstīm ārpus Eiropas Savienības, kā apmainīties ar informāciju, kā apmainīties ar paraugu praksi ar mūsu sadarbības partneriem visā pasaulē. Nākamais. Kāda ir esošā situācija gatavojot kiberdrošības stratēģiju. Pirmkārt, izstrādāsim likumdošanas priekšlikumu, kas pamatā balstīsies uz um, e, Eiropas Savienības līguma 114. pantu. Tam būs trīs galvenie aspekti. Pirmkārt, celta valstu kapacitāti, uh, lai tās spētu efektīvi reaģēt uz jebkāda veida uzbrukumiem kas, kam tās varētu tikt pakļauts. Mēs lūksim dalību valstīm eh, nozīmēt eh, valsts atbildīgo iestādi, kas izskatītu šādus uzbrukumus un kas spētu arī sazināties ar SPS eh, partneru dalību valstīs, lai par to ziņot. Mēs izveidosim sadarbības tīklu, kur ar informāciju varēs apmainīties atbildīgās iestādes Uh, un drošības iestādes uh, valstīs kopīgi cenšoties garantēt aizsardzību pret uh, noziegumiem Eiropas mērogā. Mums ir jāiesaist arī privātais sektors. Jāceļ to gatavības līmenis, lai privāti uzņēmēji arī labāk spētu aizsargāties uh, Un uh, tirgus, no tirgus viedokļa raugoties, vajadzētu, lai uh, tiktu aizsargāt uzņēmumu pret uh, kibernoziegumiem, lai tā būtu daļa no uzņēmumu korporatīvās kultūras, lai jūs zinātu, kā rīkoties, ja uzbrukums notiek, un lai jūs spētu rēģēt arī uz grūtām situācijām. Paldies, no manas puses pagaidām viss. Grazie. La parola Dan Anders. Paldies. Andersdoktors eh, kundzei vārds. Paldies. Man ir daži jautājumi komisijai par plānoto kiberdrošības stratēģiju. Sakiet, lūdzu, kā jūs plānojat nošķirt eh, dažādus kibernoziedzības eh, un kiberdrošības aspektus? Piemēram, vai jūs attīstat vienu stratēģiju? Uh, visam, ko varētu iekļaut eh, IKT jomā. Un ja tā, vai jūs garantēsiet, ka eh, tiek atbilstoši iekļauts eh, drošības pasākumi, kad jūs runājat par infrastruktūru, piemēram, par, par vadiem, kas tiek izmantot informācijas pārnesē, un tiešsaistes pakalpojumiem, kas ir pilnīgi cita tēma, un kas, kam vajadzētu pilnīgi citus apsvērumus. Otrais jautājums. Ja risku izvērtējumi attieksies arī uz privātu uzņēmumiem, sakiet, vai tiks garantēta arī šajā jomā sabiedrības um, tiesības piekļūt informācijai, vai arī risku izvērtējums tiks izmantots tikai privāti, jo, manuprāt, liela infrastruktūras daļa faktiski ir privātā sektora e, rokās, un ja tie ir jāaizsargā, tad arī šo aspektu komisijai vajadzētu apsvērt e, un iespējams iekļaut. Grāce, Sjara Ibner. Paldies. Higneris kundze. Paldies. Šī tēma, ko mēs šodien izskatām, par spīti tam, ka tas tā varbūt neizskatās, ir ļoti, ļoti būtiska mūsu nākotnē. Mēs runājām par komunikatīvo aspektu internetā, bet um, tas arī ļoti bīstams ierocis, kad tas nonāk tādu cilvēku rokās, kas ir gatavi ar to šādi rīkoties. Mēs runājam par kiberdrošību. Ir jāsaprot, ka tā ir būtiska, vitāla drošība, kas ir absolūti nepieciešama. Es zinu, ka jau ir bijuši mēģinājumi piratēt bankas kontus, bet ir arī jautājums par nacionālo un starptautisko drošību, jo internetam nav robežu. Tas ir jāsaprot. Ir patiesa, patiesa starptautiskais drauds. Pastāv saziņas starp dalībvalstīm, kas ir ļoti, ļoti būtiska šobrīd ir ļoti būtiski saprast to, cik bīstam ir šī situācija un ir attiecīgi jārīkojas. Internets var tieši skart publiskas personas, var sarīdīt cilvēks vienu pret otru, nostādīt tos ienaidnieku pozīcijās. Mēs varam arī saprast, ka pateicoties pieejam, pieejai internetam, uh, seksuālo noziegumu skaits ir palielinājies. Un tagad nav runa par atsevišķiem cilvēkiem, tagad mēs varam redzēt, ka tas ir ārkārtīgi plašs fenomens, kas uh, kļūst aizvien biežāks un plašāks. Līdz ar to, manuprāt, par to būtu jārunā jau sākumskolas vecumā. Un kā, kā aizsargāt uh, bērnus un kā nodrošināt uh, pilnīgu drošību. Uh, Jūs runājāt par uh, cīņu ar noziedzību, un tas, protams, ir ļoti labi. Jūs runājāt par profilaktiskajiem pasākumiem. Kā jūsuprāt, cik ātri jūs varat uh, rieģēt gadījumā, ja pastāv kāda interneta vietne, kurai nevajadzētu pastāvēt? Ļoti bieži mēs varam ieraudzīt uh, vietnes, kas nav bāzētas uh, Eiropas Savienības valstīs, bet, piemēram, kādās uh, tālās, jo tālās uh, salu valstīs. Es vēlētu zināt, vai jums būtu efektīvi līdzekļi, kā rieģēt nekavējoties, lai slēgtu šādas interneta vietnes, lai nebūtu tādā situācijā, kur vajadzētu sūtīt uh, savstarpēji apmainīties ar dažādām notām, lai slēgtu šos uh, internetu vietni, kurai nekad nebūtu vajadzējis eksistēt. Tas ir ļoti būtisks jautājums. Mums ir jāveic arī profilaktiskie pasākumi, bet tām dēļ ir jā rīkojas ātri, kāds būtu šis reakcijas laiks, vai mēs varam rīkoties nekavējoties. Paldies! Paldies! Un tagad, lai noslēgtu, komisija, lūdzu. Paldies! Runājot par kiberdrošības stratēģiju, mēs eh, te nerunājam par tehniskām detaļām, tehnoloģijās, kā kuras aplikācijas eh, un dažādi slāņi infrastruktūrā darbojas, eh, lai tas būtu, eh, lai būtu aizsargātība. Mēs strādājam augstā līmenī, sakot to, ka visi pakalpojumi informācijas komunikācijā, ko lietojam, tiem ir jābūt attiecīgam drošības līmenim un drošības pasākumi, ko esam ieviesuši tiem ir jābūt proporcionāliem ar tādu risku, kas ir izvērtēts, kāds rodas, lai izvairītos no pārlieku dārgiem risinājumiem, cīnoties ar šīm problēmām. Palielinot drošību visā visumā, visās jomās, visos slāņos, viss tīkla infrastruktūrā, vai tie būtu rūteri, mā, mājaslapas, vietnes, um, bankas, um, tiešsaistes aplikācijas un citi aspekti. Katrai pusē, katram dalībniekam ir jānodrošina attiecīgs drošības līmenis tajā ķēdes posmā, kurā viņš atrodas. Kas attiecas uz uh, riska menedžmentu? Tas ir ļoti trāpīgs jautājums. Vispirms jau mēs zinām, ka drošībai vienmēr no sākuma līdz gad, galam ir jānāk no tā, tātad katram lietotājam ir jālīdzdarbojas, lai nodrošinātu šo drošību. No nu, ķēdes sākuma posma līdz beigām. Protams, ir jāspēlē loma gan lielajām kompānijām, gan publiskajam sektoram, lai kurā brīdī šis pakalpojums, kas ir aplikācija, varētu sastādīt kādu, kādus draudus lietotājiem vai kompānijām, lai kurā brīdī arī tas nebūtu, jebkurā brīdī ir jābūt attiecīgai reakcijai un jāpiemēro attiecīgi pasākumi, lai izvairītos no šī riska. Jautājums par to, cik ātri mēs varam reaģēt uz risku, kas rodas ārvalstīs balstītās vietnēs, lai tās likvidētu. Tas ir jautājums, kas ir pašlaik, pašlaik nav skatīts tik detalizēti stratēģijā. Darbība par mājaslapu slēgšanu būs saistīts ar juridisko piemērošanu un um, juridiskajām sistēmām katrā valstī individuāli, taču ir skaidrs, ka ja kāda valsts signalizē par kriminālu mājaslapu kādā, kādai citai valstī, tad šim mehānismam ir jābūt ātram un ir jāveic attiecīgie soļi, lai slēgtu šo internetu vietni. Paldies! Labi, paldies! Paldies komisijai! Paldies visiem, kas ir uzkavējušies līdz šim. Mēs esam izskatījuši visus darba kārtībā paredzētos jautājumus un tiksimies 3. septembrī 15.00. Jauku jums vasaru!